pieņēmuši 2011. Eh, gada aprīļa plenāras sesijas protokolu. Vai kolēģiem ir kāds piezīmes vai ierosinājumi? Ja nē, tad esam pieņēmuši protokolu pašreizējā versijā. Un tagad eh, dažas piezīmes jau pašā sākumā. Es eh, šo rītu esmu pavadījis Florencē.